Right, good morning, ladies and gentlemen. It's three minutes. Labrīt, ir trīs pāri deviņiem no rīta. Sāksim mūsu kopīgo sanāksmi. Lūdzu, apsēdieties. Tie, kas ļoti vēlas turpināt savus sarunas, var to darīt ārpus zāles. There's still quite some noise coming from the green. No zaļās grupas dzirdams vēl diezgan liels troksnis. Un e, vēlos kultu komitejas priekšsēdētāji Kamerēvets kundzi sveikt mūsu kopīgajā ārlietu un kultūras izglītības komitejas sanāksmē. Ķersimies klāt balsošanai e-stratēģijas veidošana starptautisko kultūru attiecību jomā. Pirms sākam balsot, vai referenti vēlas izteikties, man informēja, ka Elmars Broks vēl nav ieradies, vai Silvija Kosta vēlas ko sacīt. Lūdzu. Grazie. Thank you, President. Thank you, Chair. Chairs. um, <laughs> May I continue in Italian, please? Eh, vorrei ringraziare molto. Paldies! Gribētu tik tiešām eh, pateikties, izteikt savu prieku par eh, šo ļoti svarīgo eh, ziņojumu, ko mēs uzskatām par tādu ļoti strateģisku un ka uh, Tādā veidā mēs gūstam tādu skaidrāku, kopīgāku vīziju pār kultūras attiecību jomā. 2011. gads parlamentā arī sākās ar darbu, ar komisijas institīvu šajā virzienā, un um, tas ir izskatīts divās uh, komitejās, uh, kultūras un ārēju lietu komitejā, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka šodien uh, šī uh, sadarbība kopā arī ar kolēģi Broku un vispārējiem tātad uh, ir rezultējies uh, tādā labā rezultātā. Paldies visiem par šo darbu, un es ceru, ka tā tik tiešām ir uh, stratēģija, kur nav kaut kādā nulles līmenī. Tātad mēs jau esam daudz no Eiropas Savienības puses strādājuši šajā kultūras sadarbības jomā, un tagad mēs esam izvirzījuši tādus jaunus mērķus, uh, tādas ļoti daudz uh, polārus par starptautisko kultūras dialogu, kultūras mantojumu ar trešajām valstīm, un tas saistās arī ar ekonomisko darbību, piemēram, radošās audiovizuālās kultūras jomā. Mm, tur tik tiešām ir iestājies tāds eh, jauns laiks. Es domāju, ka mums ir nepieciešama kultūra kā ceturtais pīlārs ilgspējīgai attīstībai, un mēs kopā, tad šīs divas komitejas kopā esam eh, nodemonstrējuši savu labāko tā, ka paldies vēlreiz par tik pozitīvu sadarbību, paldies arī sekretariātiem, ēnu referentiem un, protams, visiem eh, konsultantiem, kas visi piedalījušies šajā darbā. Paldies! Grazie. Any further? comments? That's not the case. Vai vēl kāds vēlas izteikt komentārus? Nē, tad varam sākt balsošanu. 80. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. 5. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 8. 91. Nekaukungs saka, ka problēma ar viņu balsošanas kārtību. <laughs> ah, now it's okay. Oh, you must indicate. Okay. So. 91. par, pret, atturas, pieņemts. 93. par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas noraidīts. Piektais punkts. Sestais kompromiss. Laiks pamosties laikam. Kurš par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārbaudam, labi, pārbaudam septīto kompromisu. No time for jokes, Mr. Preda. Okay, vote is closed. Beidzam balsot. Jā, vienmēr ir labi pārbaudīt. Tātad septītais kompromiss ir pieņemts. Tālāk, astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 111 par, pret, atturas, pieņemts. 112 par, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts.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 pieņemts. 135 par pret atturas noraidīts. 136 par pret atturas noraidīts. 138 par pret atturas noraidīts. 137 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 139 par pret atturas noraidīts. 140, 141 par, pret, atturas, noraidīts. 143 par, pret, atturas, noraidīts. 142 par, pret, atturas, noraidīts. 144 par, pret, atturas, pieņemts. 145 par, pret, atturas, pieņemts. 146 par, pret, atturas, noraidīts.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 pieņemts. 163 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 13 par, pret, atturas pieņemts. 169 par, pret, atturas pieņemts. 170 par, pret, atturas pieņemts. 172 par, pret, atturas pieņemts, 173 par, pret, atturas noraidīts, 176 par pret atturas noraidīts, 174 par pret atturas noraidīts, 175 par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 183 par pret atturas pārbaudām elektroniski. 183. Sākam balsot. Vote is closed. And that has been. Beidzam balsot. Noraidīts. 33 pret 39. Tas bija 183. Tātad noraidīts. Tālāk 184, 185, 187 par pret atturas noraidīts. 188 par pret atturas noraidīts. 190 par pret atturas noraidīts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 pret atturas pieņemts. 204 par pret atturas pārbaudam 204. Vote is open. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 206 par pret atturas noraidīts 207 par pret atturas pieņemts. 208 par pret atturas pārbaudām 208. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 218 par, pret, atturas pieņemts. 219 par, pret, atturas pieņemts. 220 par, pret, atturas pieņemts. 222 par, pret, atturas pieņemts. 223 par,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 pret atturas pieņemts, 236 par pret atturas pieņemts, 237 par pret atturas pārbaudam šo, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 238 par, pret, atturas, noraidīts. 239 par, pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 244 par, pret atturas pieņemts. 245 par, pret atturas pieņemts. 246 par, pret atturas noraidīts. 248 par, pret atturas noraidīts. 247 par, 248. pārbaudīt. Labi, pārbaudām 248. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Diezgan acīm redzami rezultāti, kolēģi. 247 pār pret atturas pieņemts. 249 pār pret atturas noraidīts, 251 pār pret atturas noraidīts, 250 pār pret atturas noraidīts, 252, 53 pār pret atturas noraidīts, 254 pār pret atturas pieņemts, 255 pār pret atturas pieņemts, 256 pār pret atturas noraidīts.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 Nē, tas atkrīt jums taisnība. Tātad 285. par pret atturas pieņemts. 290, 291 par pret atturas noraidīts, 294 par pret atturas noraidīts, 295 par pret atturas noraidīts, 293 par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 20. Nē, tas atkarīgi. 21. par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas noraidīts, 31. par pret atturas noraidīts, 32. par pret atturas pieņemts, 33. par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 pret atturas noraidīts. 51. par pret atturas pārbaudām 51. Sākam balsot. 80 kolēģi zālē, divi guļ, nu jau tikai viens guļ, viens, atcīmredzot, turpinās gulēt, labi, beidzam balsot. Pieņemts. 46 pret 33. Tas bija 51. tripels kundzes grozījums. Pieņemts tātad. Tālāk, mutiskais grozījums numur 2 par, pret, atturas pieņemts. Mutiskais grozījums numur 1 par. Nē, tas atkrīt, jā. 53 pār pret atturas pieņemts, 54 pār pret atturas pieņemts, 55 pār pret atturas pieņemts, 56 pār pret atturas noraidīts, 57 pār pret atturas noraidīts, 58 pār pret atturas noraidīts. Pārbaudam 58 grozījumu. Tā arī daram. Oh, yeah. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. par, pret, atturas, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 65. par, pret atturas pieņemts. 67. par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas noraidīts, 69. par pret atturas. Pārbaudām 69. grozījumu, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot.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 Rangela kunga grozījumus. Three colleagues are still two, one. Trīs kolēģi vēl nav nobalsojuši divi, viens. Nu, ar tas arī viss beidzam balsot. 26 pār 53 pret noraidīts. 73 pār pret atturas pieņemts. 75. par, pret, atturas, noraidīts. 76. par, pret, atturas. Vai sociāls balso par, tad pieņemts. 78. par, pret, atturas. Pārbaudām 78. Sākam balsot. Ei. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. par, pret, atturas, pieņemts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. Un visbeidzot, tad pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pieņemts, piektais par pret atturas noraidīts, sestais, septītais par pret atturas noraidīts, astotais par pret atturas pieņemts, devītais par pret atturas pieņemts, desmitais par pret pret, atturas, noraidīts. 11. par, pret, atturas, noraidīts. 12, 13 par, pret, atturas, noraidīts. 14 par, pret, atturas, noraidīts. 15 par, pret, atturas, noraidīts. 16 par, pret, atturas, noraidīts. 18 par, 18 par pret atturas. Pārbaudām 18. 16. So, sociālisti prasa vispirms pārbaudīt 16. Sākam ar 16. Pārbaudām 16. grozījumu. Beidzam balsot pieņemts 40 par, 37 pret. Un tagad balsojam par 18. par, pret, atturas. Kaut kas noticis ar balsošanas iekārtu. Okay. So what are we doing now? So 18. Ko tad mēs tagad darām? 18. grozījums. Balsojam. Divi kolēģi nav nobalsojuši. Viens vēl. Beidzam balsot. 46 pār, 33 pret pieņemts. Gala balsojums. Tātad gala balsojums par ziņojumu projektu kopumā, personāla balsojums. Sākam balsot. Two are still, one's missing nav nobalsojis, vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. 62 pār, 13 pret, 4 atturas. Apsveicam referentus. So I now have the honor of tad uh, man ir tas gods eh, noslēgt mūsu kopīgo sēdi ar kultūras komiteju. Paldies, ka esat ienesuši tik daudz kultūras un izglītības mūsu komitejas sēdē šorīt. Paldies! So.